Okay, un tā, dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Un vai es varētu eh, jums teikt sekojošo? Mums ir dienas kārtības projekts saņemts, jau visiem izdalīts, vai ir kādam kādi komentāri? Nu, ja komentāri nav, tad ķermies pie nākošā darba kārtības punkta protokola apstiprināšana. Vai visi piekrīt tam, ka varam apstiprināt mūsu pēdējās sanāksmes protokolu? Ja jā, tad paldies, esam vienojušies. Un trešais punkts ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas celceļa aģentūru. Un jāsaka, man jāatvainojas par to, ka ne visi deputāti ir ieradušies, jo ne visi ir pieraduši pie tā, ka šī komiteja sāk savu darbu laikā. Nu, bet esmu pārliecināta, ka ar laiku arī visi pie šīs precizitātes pieradīties. Marcels Verslaips, vai es pareizi izrunāju Verslaips? Tātad Eiropas celtniecības aģentūras pārstāvis Marcels Verslaips mums sniegs priekšlasījumu, un tātad mēs pēc tam arī varēsim dot vārdu citiem runātājiem deputātiem. Mums ir uh, laika grafiks, kurš ir jāievēro. Ja es tagad tā pavicināšu ar āmuriņu, tas nebūs jāuztver kā draudz, bet tikai kā signāls, ka jums ir jābeidz sava uzruna. Tā es to signalizēšu. Un tad, tad Veslaipkungs uh, dod jums vārdu. Uh, Uh, komitejas uzrunāšanai un sirsnīgs paldies par to, ka esat ieradies pie mums un varēsiet mūs uzrunāt. Esmu ļoti pateicīgs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu teikt to, ka tas ir man tiešām prieks un pagodinājums ierasties šodien pie jums šajā jaunajā transporta un turismu komitejā. Tātad man apmēram ir laiks 15 minūtes, lai iepazīstinātu jūs ar Eiropas dzelzceļa aģentūras uh, darbību. Un varbūt sākšu ar uh, to, ko mēs esam gandrīz pa piecu gadu laiku, kopš pastāvējam, izdarījuši. 2005. gads bija gads, kad sāka savu darbību Eiropas dzelzceļa aģentūra, un šī aģentūra uh, ir saistīta ar divām, uh, ar divu direktīvu drošības un vēl vienas noteiktu. Un Krāmer kungs ir uh, šeit, uh, viņš labi atceras tos sākumus, kā mūs uzaicināja veidot šo aģentūru, lai veidot ETMS. Attīstības dokumentāciju un visas iespējamās dokument, eh, rekomendācijas. Un pirmā sanāksme bija saistība Nacionālo drošības pārvaldes darbību 2005. gada 1. septembrī. Jāatgādina, ka šīs nacionālās institūcijas dzelzceļa sektorā ir eh, strādājušas paralēli ar Eiropas dzelzceļa aģentūru, no nu, ar nelielām atšķirībām. Un, protams, mums arī paralēli bija darbs ar operacionālajiem aktivitātēm. Sākām ar balto grāmatu, iesaistījām darbā ekspertus, un no paša sākuma šis darbs veicās ļoti labi. Mēs ļoti, ļoti motivētus ekspertus varējām piesaistīt mūsu darbam aģentūrām. Un vēl viens pozitīvs faktors bija tas, ka sektors no paša sākuma reaģēja ar lielu entuziasmu. Dažreiz mēs saņēmām nelielu kritiku, bet uh, No tiem ekspertiem, kuri ieradās mūsu aģentūrā, mēs varējām saņemt pilnu atbalstu uz darbām 2006. gada. Janvārī mēs 1. janvārī uzsākām izstrādāt eh, menedžmenta sistēmu, un tas arī bija laiks, kad mums bija jāizstrādā atbilstoši, kad mēs pakļāvām savu darbu atbilstošās regulas noteiktiem laika termiņiem, un AEI e IF bija organizācija, kas arī bija saistīta ar tādām lietām kā augstie ātrumi. Mēs pārņēmām no šīs organizācijas šos darbus. Un tad mums bija tas gods mm, parakstīt sadarbību starp komisiju un aģentūru dažādos līmeņos. Es varbūt detaļās neiedzināšos, Bet jāsaka, ka ir no tā viss izrietējis trīžu citu aģentūru darbs. Mēs sākām arī runu, strādāt pie konvencionālām specifikācijām un līdz ar to izveidojam ERTMS, Change Control Board, tātad izmaiņu kontrols pārvaldu un kontrols grupu. Un jāsaka, ka ETMS viena no. Uh, sarežģītajām lietām bija tā, kas stājās spēkā 2005. gadā. Un pašlaik esam nolēmuši, ka mēs varam strādāt ar atzītajām e, organizācijām, ņemot e, vērā to, kas ir saistīts ar uh, klientiem un kopīgiem standartiem. Mēs arī sākām sadarbību ar tām institūcijām, kas ir ieceltas un Eiropas standartizācijas organizāciju. Izstrādājām dažādas infrastruktūras, par tām jūs saņemsiet informāciju, un esam arī izveidojuši pirmo aģentūras IT sistēmu. Uh, Content Management sistēmas komitejas trīs pārstāvis šeit arī ir, un šī komiteja eh, nodrošina sadarbības starp dažādām nozrēm aģentūrēm. 2007. gadā mēs iesniedzām pirmo konvencionālais infrastruktūras pieteikumu, pirmo CSM eh, komplektu un uh, arī ziņojumu, kas bija saistīts ar TSI lokomotīviem un mm, pasažieru vagoniem. Īstenībā bija ļoti grūti mm, šeit šo darbu saistībā ar definīcijām labi koordinēt. Mēs arī sākām darbu ar koridoru koordinatoriem, un šī sadarbība palīdzēja dažādās aktivitātes, kā ekonomiskā izvērtēšana, TSM un nodošanas pieņemšanas materiāliem. Es domāju, ka nākošajos mēnešos jūs vēl daudz arī dzirdēsiet par ERTMS koridoru. Mēs esam izveidojuši īpašu darbgrupu šajā sakarā un OTF, OSD, OSJD. E arī esam izstrādājuši ļoti efektīvas un izsmalcināts administratīvās menedžmenta sistēmas, niekšējās kontrolas sistēmas. 2000. gadā bija skaidrs, ka aģentūras loma ļoti strauji attīstās. Uh, Un tad, kad mēs runājam par dzelzceļu, tad daudz dzirdēsiet tādus vārdus kā atvērtais mandāts vai atvērtai punkti e, TSI sakarā. Un tā tad mēs saņēmām skaidri saprotam mandātu slēgt visus atvērtos punktus. Un tad arī sākās diskusijas par jauno juridisko aģentūras struktūru, kas pēdējā pagājušā gadā bija pilnā mērā modificēta. Un jau no paša sākuma mēs redzējām, ka visi šajā darbā iesaistītie uh, ir gatavi atbalstīt aģentūru eh, noteiktajos uzdevumos un to izpildē. Tad mums arī bija uh, sanāksmes starp NSA es un uh, Baro kungu, un šeit mums vajadzēja noteikt sadarbību uh, starp dažādām institūcijām un otro, kā ieviest dzīvē otro uh, dzelzceļa paketi. 2008. gadā mēs sastapāmies ar tām prasībām, kas saistās ar trešo dzelzceļa paketi, un jāsaka, kompromiss bija tāds, uh, ka aģentūrai vajag kaut ko izdarīt, un tad mēs saņemam uzdevumu, tad mēs skatāmies, kādi ir risinājumi. Un tā mēs ķeramies pie strauja uh, uzdevuma atrisināšanas par cross acceptance, tātad par šķērs pieņemšanu, jeb pārņemšanu. Uh, Un te nu jāsaka, ka šī te, e, šis te darbs, šis certifikācija prasīja apmēram 1 miljonu eiro. Un strādājot ar franču dzelzceļu, e, te bija jā, e, akcentē, ka, lai mēs varētu izlīdzināt to, kā dažādas lokomotīvas sadarboties, tas prasa laiku un 25 miljonus eiro. Un tā kā mums šajās brīdī nav budžeta, tad mēs uh, esam nolēmuši, ka mēs eh, šo te darbu varam risināt ar cross acceptance, tātad šķērs pieņemšanas vienību. Un te mums ir arī sagatavot 2.3 OD uh, versija ETCS, Un eh, šī sistēma strādā un liekas, strādā ļoti labi. Un visbeidzot, mēs esam strādājuši saskaņā ar laika grafiku, lai varētu piedāvāt 2009. Eh, gada beigās jauno tenderu, tātad konkursu piedāvājumu. Tātad mūsu jaunās iniciatīvas eh, cross acceptance, dimensijas, eh, tipu akceptēšana, tās viss svarīgas lietas. Un jāsaka, kas jaunās direktīvas regulas mandāti, lempiņēmēju prasības un eh, nacionāla institūcija vajadzības uh, Tas viss ir uzlicis visai lielu slodzi un prasības aģentūrai. Un tātad strādājot pie 2010. gada programmas, eh, mēs visus šos uzdevumus eh, skaidri un gaiši sakārtosim, tāpat arī strādāsim pie budžetu ieviešanas plās, plāna. Uh, un ir jāstrādā arī ar ilgtermiņa pasākumiem dzelzceļa sektorā. Protams, mēs arvien vairāk integrējam jauno tehnoloģiju ieviešanu mūsu noteikumos, un arvien vairāk darba ir jāveic, lai veiktu saskaņošanas darbu lēmumu pieņemējiem. Eiropas dzelzceļa aģentūra ir vienīgā vieta uh, Eiropā, kur šie te dalībnieki, nozars dalībnieki sanāk kopā, ir deviņas organ atzīts organizētas, trīs standartizācijas institūcijas. Tā kā tā ir priekšlocība, ka var viss sanākt kopā, bet tomēr ir grūti arī veikt visu koordinēšanas un saskņošanas darbu, lai tas viss nonāk aģentūrā. Un šajā attēlā jūs varat redzēt ļoti konstruktīvi, kā aģentūra strādā. Tātad strādājam redzītajām organizācijām sektorā CRF, UITP, sabiedriskais transports, dzelzceļš, kombinētais transports UNIFUD, un tās ir vairāk vai mazāk labi zināmas institūcijas, un tas veido arī um, arodorganizāciju asociāciju ir 26 Nacionālās drošības institūcijas, kas ir iesaistītas, un aģentūrā šīs institūcijas ir ļoti aktīvi partneri. Un te nu saistībā ar atbalstu mums ir jāatzīmē ekonomiskās izpētes grupa un rekomendācijas saistībā ar to, kā pāriet no vienas eh, dzelzceļa sistēmas uz otru, var prasīt pat 25 gadus. Mēs uzņemamies galīgu atbildību, lai varētu sagatavot galīgās rekomendācijas Un mums tāpēc arī ir dažādi priekšlikumi jāplūko un jāsagatavo. Un pēc konsultācijām, ja nepieciešams. Tātad, ja nepieciešams, tad mēs varam nosūtīt uh, dokumentus uz uh, attiecīgo uh, komiteju un galīgo lēmumu tad pieņem. Tātad šī ir visai klasiska schēma, bet kāda ir būtiskā atšķirība starp sektoriem? Tad tās, ka mums ir ļoti daudz uh, sadarbības partneri. Tagad es turpināšu franču valodu. Varbūt tagad es gribētu runāt franciski. Tātad es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un mēģināšu sniegt arī secinājumus, eh, kāda ir mūsu izaicinājuma mūsu aģentūrā. Truvā, tuvāko trīs gadu laikā mums ir daudz kas darāms. Jūs redzat eh, te slaidā, kas mums ir paveicams. Mums ir tehniskās specifikācijas, kas attiec ar uz citām eh, valstīm. Un tā tad mums ir jāpaplašina tagad darbības joma sastarpējas izmantojumais tehniskām specifikācijām. Un tas, eh, kurā, kā tad tiktu savietojamie, pils, kā tiks savietojams pilsētas transports ar eh, reģionālo transportu un tā tālāk. Un eh, attiecībā uz dimensiālo savietojamību mēs esam pilnīgi mainījuši visu savu skatījumu. Tas, šī dimensija mums tagad ir galvenais, ko mēs ņemam vērā. Mums jānosaka atbilstība un jāpanāk, lai 25 reizes nebūtu jāapstiprina tā pati lokomotīva katrā dalībvalstī. Mums ir arī drošības vadības sistēma, safety management system, un tās attiec uz dzelzceļu uzņēmumiem un arī uz uzturēšanu. Nu, tā ir klasiska uzturēšanas sistēma. Mēs domājam, ka eh, pēc diviem, trim gadiem mēs būsim pabeiguši to būtisko mūsu uh, savstarpējas izmantojamas tehniskās specifikāciju darbu. Protams, ir arī citi darbi darāmi. Protams, mums vēl ir jānoskaidro, kāda būs uzturēšana un uh, vadīšana. Uh, 2012. gadā mēs izveidosim jauno RTMS sistēmu, tā jābūt savietojumai ar iepriekšēju. Un es domāju, vēl ir ļoti svarīgi tas, ka, mēs, ka mums būs jāizveido um, sastarpējās atzīšanas uh, loma, tātad, lai dalībvalstis uh, un dažāda citu uh, šīs sistēmas dalībnieki atzītu, lai viņu vidū valdītu sastarpēja atzīšana. Un te, protams, no aģentūras viedokļa ir liela nozīme valstu institūcijām bet eh, skaidrs, eh, ka neskaitot Vāciju un Angliju un vēl pāris varbūt tāds gadījums, šīs te nacionālās iestādes tika izveidotas līdz ar aģentūru. Un eh, parasti šīs iestādes ir apmēram 200 cilvēku līdz pat 1300 darbiniekiem. Skaidrs, ka šīm nacionālajām iestādēm vēl nav visu līdzekļu un visu iespēju īstenot to mērķus. Uh, un mums ir jāgūst, eh, mums ir jāatrod veids, kā sadarboties ar viņām aug, visauglīgāk. Un pir, runājot par Vija Reģio negadījumu, te, protams, eh, atainojas tas, ka ir jāuzlabo aģentūras lomu un autoritāti. Eh, Priekšsēdētāji kungs, Eh, protams, visi cilvēki tagad lūdz, lai tiktu paplašināts eh, šīs aģentūras, eh, paplašināts šīs aģentūras mandāts. Būtībā gadās, ka tie paši eksperti pasaka, ka atzīst, ka ir daudz grūtību, un viņiem arī ir noteikti, noteikti stingrs grafiks un nav viegli strādāt šādos apstākļos. Bet skaidrs ir, ka mums ir svarīga loma, kas ir jāaizpilda. Bieži vien tiek aizmirsts tas, ka dzelzceļa nozara iespējams ir ir iespējams eh, vienīgais vēl eh, sektors, vienīgā nozara, kura Eiropa ir vadībā visā pasaulē. Tas apmēram 7 līdz 72 procenti. Un eh, tāpēc Eiropai ir jābūt spēcīgai šai ziņā arī no tiesiskā viedokļa. Un RTMS e tika pieņemts arī Austrālijā, Meksikā, eh, Ķīnā, Indijā, Saudarābijā, Marokā un pēdējās divas valstis, kas to pieņēma, ir arī Lībija un Jaunzēlanda. Pilnīgi skaidrs, ka to, ka šo sistēmu nepieņem tāpēc vien, ka tā ir Eiropas sistēma. Sistēma to pieņem tāpēc, ka tā ir plaši pielietojama tirgu. Mēs ar nacionālajiem iestādēm esam izveidojuši pārdomu grupu. Un šīs debats jau sen bija aizsākušās. Ir skaidrs, ka sadarbības stiprināšana un arī revīzija, audits un uzticība nacionālo iestāžu starpā ir ļoti svarīgs elements sistēmas tālākai attīstīšanai. Un e, tātad šī pārdomu grupa tika izveidota ar nacionālo iestāžu atbalstu, tātad te nav nekāda kompetenci strīdu, lai e, nodrošinātu sadarbību, auglīgu sadarbību. Tā bija ļoti īsta prezentācija. Es ceru, e, ka jūs novērtējat mūsu darbu un jūs varat arī uh, lasīt ziņojums un dažāds cits dokuments. Redzat, šeit ir vienkārši paraugs, kā ir, uh, kā ir attīstījusies uh, drošība Eiropā. 1970. gadā bija aptuveni 100, 400. Četrsimt gājuši bojā cilvēku negadījumos dzelzceļa un eh, toreiz vēl bija 15 dalību valstu. Bet eh, tagad jūs redzat, tas eh, daudzums ir samazinājies ar visām 25 dalību valstīm nu jau. Un mums ir nu, jānodrošina kvalitāte. Situācija situācijai nevajadzētu atšķirties uh, starp dalību valstīm, jo uh, tie, tā sistēma darbojas visur vienādi. To jūs varat arī ziņojumos lasīt. Jūs redzat, ka mūsu aģentūra sekmīgi darbo, darbojas jau, to jūs varat arī īpaši pēdējo divu, trīs gadu laiku laikā, un nākošais solis būs uh, pastiprināt savstarpējo uzticēšanos nacionālo iestāžu vidū un aģen, starp aģentūras darbiniekiem. Liels paldies par jūsu uzmanību un, es, un arī par jūsu darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Eh, Veslēp kungs. Un eh, tagad man ir koordinātori kas eh, iespējams var izteikties kāds trīs minūtes. Tā es sākšu no Groša kunga no EPP. Liels paldies priekšsādātāji! Un paldies arī par šo ievadu. Es izteikšos pavisam īsti, tad man ir jautājumi. Ir viens jautājums, uz kuru jūs atbildējat par to, kāda, kāda ir izaicinājuma nākotnē. aģentūra pamazām eh, pārklāsies ar nacionālajām iestādēm un pārņems eh, to kompetenci. Un nākošais jautājums ir par drošību un liberalizāciju dzelzceļa transporta jomā. Arī jūs padaļai atbildējāt uz šo jautājumu un uh, vidustermiņā, kādas veida drošības garantijas mums varētu būt visā sistēmā, ņemot vērā to, ka liberalizācija arvien paplašinās, vismaz tāda ir bijusi tendence līdz šim, un nākošais jautājums ir par sastapējas izmantojumības tehnisko specifikāciju. Kas būtu galvenokārt jādama, lai sasniegtu šo savstarpējo izmantojamību? no tehniskā viedokļa. Tas ir viens no transporta trūkumiem un īpaši dzelzceļa jomā. Paldies! Un tagad no sociāldemokrāta puses Elkrojkungs. Paldies! Paldies, eh, Ferslaipa kungs, par jūsu ievadu. Tā ir aģentūra, kas vēl ar vien tiek veidot, jūs jau daudz esat paveikuši, bet vēl arī nākotnē daudz darāmā. Jūs arī minējāt vairākus problemātiskus jautājumus. Es domāju, ir grūti atdalīt jūsu aģentūru no tā, kā vispār eh, kāda procesa notiek eh, dzelzceļa jomā. Protams, ir vairāki, vairāk izaicinājumi. Tieši pēdējo nedēļu laikā mums ir uh, bijušas sliktas ziņas par eh, preču transportu. Tur eh, situācija nav laba. Vācijā, Francijā, Beļģijā un es esmu pārliecināts arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Protams, arī daudz faktori ir iesaistīti šai lietā - ekonomiskā situācija, bet vēl citas lietas. Jūs jau pats minējāt, ka ir nepieciešams izveidot kopīgas specifikācijas, lai tirgus tiku, tiktu pavērts pienācīgā veidā, un te vēl ir jautājums par investīcijām, par eh, dzelzceļa uzticamību, par eh, punktualitāti. Tātad mans jautājums ir šāds. Vai jūs dzelzceļa aģentūrā domājat, ka jums ir kāda nozīme, lai palīdzētu šīm galvenajām reformām, lai tās tiktu labāk koordinētas, un kāda jūsuprāt būtu vēl uh, soļi jāspēr šai virzienā, lai dzelzceļa sektors varētu atgūt daļu no sava tirgu atpakaļ. Piemēram, koordinācijas trūkums starp infrastruktūru vadības uzņēmumiem rada uh, problēmas arī starptautiskajiem savienojumiem un ko aģentūra par to domā. Un tad es, es arī domāju par Groša kungu jautājumu, Kādi tad būtu nākošie soļi aģentūrā, kāda būs tās attīstība un kā jūs domājat, kā tas notiks? Un tad no zaļo puses Krēme kung, Krāmer kungs. Paldies par šo ziņojumu. Jā, būtībā tā šī krosa septiņas, ne visas valstis to ir pieņēmušas, un līdz ar to ir jānolemj, vai šī pozīcija ir attaisnojama. Un savukārt, runājot par um, STI, tad, protams, no dalībvalstīm nekāds finansējums nav paredzēts. K teiksim, koridora Berlīna-Rostoka gadījumā situācija ir atrisināta, bet eh, RTMS finansējuma jautājums nav atrisinājums. Uh, Ad, arī par aģentūru jautājums. Vai jums liekas, ka kompetences būtu vēl jāpaplašina, vai jums ir nepieciešams vēl personāls? Kā jūs vēlaties attīstīties? Un pēdējais jautājums ir par vidi. Mēs zinām, ka vides jautājumi un dzelzceļš ir ļoti saistītas lietas. Dzelzceļš ir vis, um, vis, atstāj vismazāko ietekmi uz vidi bet kā jūs domājat uh, uzlabot tomēr šo jautājumu, pat ja tas nav tik sliktā pozīcijā salīdzinot ar citiem transportiem? Es vēlos atgādināt, ka par ka emisiju daudzums ir jāsamazina, tāpat arī trokšņa emisiju daudzums būtu jāsamazina. Kādā veidā mēs varētu to visu atrisināt? Paldies. Dank u wel, voorzitter. Eh, meneer Versliepen, ik wil graag even met u gaan op de inhoud. Paldies, Feslēt kungs. Es gribētu paraudzīties vienā svarīgi, uz vienu svarīgu jautājumu. Tā ir drošība. Jūs sacījāt, ka pat labam ETMS sistēma darbojas. Es gribētu zināt, vai tā tiešām ir Nīderlandē. Pēdējo gadu laikā mums bija bijušas vairākas problēmas ar preču transportu pa dzelzceļu. Bija arī svarīgi lieli negadījumi. Un, mm, un eh, ņemot vērā šīs problēmas, vajadzētu <clears throat> pārslēgties uz ATB plus sistēmu, un eh, tad tā būtu sistēma, kas arī darbojas eh, tad, kad ātrums ir nav liels, un pat laban vilcieniem ar to ir problēma. Vairākas iestādes, varas iestādes ierosina, ka šajā ka šajā nelielajā uh, ātrumā mums vajadzētu pāriet uz automātisko drošības sistēmu ATS. Un uh, zināms, ka vilciens uh, uh, šķērsojot dažādu, dažādus līmeņus uh, iet mazākā ātrumā, un tāpēc šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un tad vēl ir otrs jautājums, kas saistīts ar to pirmo. Uh, bija daudz debašu par preču transportu, jo īpaši manā valstī un vispār, jo ProRail, kas to organizēja, ka ir jāatrisina problēmas, jo mēs jūs brīdinām par to, kas var notikt pēc 1. janvāra ir problēma ar ritošo sastāvu, ir a, salūzušas asis un ir no, lieli, lieli draudi drošībai. Un tāpēc Prorēla sacīja, ka termiņš ir 1. janvārs. Visam laikam šīs problēmas ir jāatrisina, jo būtībā ir skaidrs, ka mēs pārtrauksim preču transportu pa dzelzceļu. Un nākošā lieta - drošība dzelzceļa sistēmā ņemot vērā negadību Bādenrehtā. Šis jautājums man satrauc, un es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo negadījumu? Ko jūs esat secinājuši no tā? Paldies, Vandāla kungs! Veslēt kungs, vai jūs tagad gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem, vai tad mēs iesim pie nākošajiem jautājumiem? Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu sniegt detalizētu informāciju. Pirmais jautājums, ko jūs uzdevāt, ir ļoti delikāts jautājums. Otrā dzelzceļa pakotne, kā jūs zināt, paredz ka mēs e, tikām radīti tajā pašā laikā, kad arī nacionālās aģentūras lielā e, motivācija dalību valstīm pāraudzīt savu dzelzceļu sistēmu, pastāvēja, bet no otras puses skaidrs, ka, lai pāraudzītu visu šo ekipējumu, tur ir jābūt arī uh, nacionālo iestāžu atbildībai. Um, mūsu pašreizējā koordinācija darbojas labi, jo visi to apzinās, apzinās tās vērtības, taču skaidrs, ka ja viss notika loģiski, tad mūsu loma pieaugtu, tas attiektos uz eh, auditu, uz eh, kontroli, attiecībā uz vairākām aģentūrām. Jo šīs iestādes, eh, šīm iestādēm ir tieši saiknes ar saviem uzņēmumiem, bet grūtību situācijā tas vēršas pie mums. Šodien vairākas, vairāki kolēģi no nacionālajām uh, iestādēm apgalvo, ka, mē, ka mūsu aģentūru varētu likvidēt, taču skaidrs, ka, ka no mūsu puses koordinācija darbā ar nacionālu aģentūrām ir lielāka. Un te jautājums par drošību un liberalizāciju iespējams, kas jau sniedz atbildi. Pirmā lieta par eh, saistībā ar dzelzceļa nozari ir pilnīgi absolūti skaidra. Situācija uzlabojas, to jūs varat redzēt arī ziņojumus. Un, ka no drošības viedokļa vilcieni ir drošāki par jebkuru citu transporta veidu. Protams, ka ir arī negadījumi, tas gadās katrā nozare. Te, protams, ir mūsu uzdevums eh, nodrošināt uzraudzību, labākās prakses apmaiņu un tā tālāk. Tas, ko sādos teikt, ir tas, ka kravas pārvedojumos lielākajai daļai eh, no dalībvalstīm, viņi, ja viņi pāries uz ceļu transportu, tad drošība tiks ignorēta. Tas būs uh, tātad mazāk droši, un mums ir jāskatās ilgtermiņā, kādas ir problēmas, ko mēs varam darīt, lai tās novērstu. Ņemot vērā, piemēram, Viereģo. De facto. Un uh, par Viereģo negadījumu ir uh, lietas, ko mēs jau tagad zinām. Bet, uh, protams, ka vēl notiks informācijas apmaiņa arī turpmāk, bet ir jāuzmanās katrā negadījuma situācija. Protams, ka tas ir delegāts jautājums, taču es varu atklāti teikt, vai tad, uh, apvienotāji karalistē bija vairāk negadījumi, taču, ja mēs paraugāmies ilgtermiņā, tas, tad skaidrs, ka šajās valstīs drošības situācija ir ļoti laba, un šai gadījumā situācija ir līdzīga ļoti svarīgi ir tas, lai viss tiktu publicēts, un mēs tā arī darām. Te ir pilnīga caurskatāmība, un mums ir jā, jāuzrauga dzelzceļu uzņēmumu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tad tehniskā savstarpējā izmantojamība. Tas ir tāds uh, grūts jautājums. Uh, kad mēs uzsākām um, šo darbu bija skaidrs, ka mums bija jāuzlabo. Uh, tādi materiāli, kas atbilst visaugstākajām Eiropas sistēmas normām. Jūs runājat par uh, tipa certifikāciju, kas attiecas, piemēram, uz vairākām lidmašīnām. Pat laban Eiropā ir e, vidēji septiņu lokomotīvas parks. Protams, ka tā tad ir tāda tā, tā kā sadrumstalota sistēma, bet mēs darām visu, lai to mainītu. Un savukārt runāt par jūsu jautājumu, kādas ir iespējams, e, iespējas kravas sektorā globālā kontekstā un Eiropā. Uh, tad jāsaka, ka Eiropā ir zināma attīstība pasažieru skaita pieauguma ziņā. Ir redzams arī, arī kravas pārdājumos neliels pieaugums, īpaši ātrgaitas vilcieniem. Jā, tas ir ļoti labi. Un vēl kāda problēma, kas obligāti ir jāpiemina, ir tā, ka dzelzceļa no, nu, ziņā Eiropa tiešām ir līderis pasaulē. Un, ja mēs vēlamies radīt, piemēram, radīt 200 km dzelzceļa sliedes, kas būtu tātad garākas, salīdzinot, piemēram, ar Ķīnas mērogu, tas, protams, nav daudz. Arī Arābijā vai Brazīlijā vai citās vietās tur investīcijas ir daudz lielākas un tur šo kilometru ir, ir vairāk. Un, bet tajā pašā laikā attīstība parāda to, ka mēs nonāksim drīz jaunā līmenī un, un uh, globālā līmenī dzelzceļa sektors mainīsies un attīstīsies. Šobrīd kravas pārvadājumi, protams, ir un tie palielinās. Tomēr katrā ziņā mums noteikti ir tas jātīsta vēl vairāk. Jo mums ir problēmas, kas ir saistīts ar infrastruktūru, un tāpēc ir jārod risinājumi tam. Sākotnēji, protams, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ir, ir nevajadzētu pārāk daudz um, aizrauties ar, ar šīm problēmām. Drīzāk būtu jānodefinē, kādas lokumtīsmas ir nepieciešams un, un arī citus noteikumus būtu jānosaka precīzāk. Parasti dalība valstīs ir, tiek izmantotas divas lokomotīvas, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā būs grūti radīt tādu vienotu sistēmu bet mēs ļoti cenšamies uzņemties šo lomu un attīstīt um, dzelzceļa sektoru. Tāpat ir arī būtiski, lai mēs dotos soli pa solim kopā ar mūsu autoritātēm Eiropas līmenī, ar Eiropas institūcijām. Vairs nav nepieciešams kontrolēt eh, situāciju tikai vienā valstī. Tagad mēs varam koordinēt kontrolas sistēmas Eiropas eh, Savienības līmenī. Un tādā veidā mēs varam koordinēt arī pašas dalībvalstis. Euh, tad par, ar, par eh, RTMS sistēmu tā tika izveidota tajā, tad, kad tika arī izveidota uh, eh, citatai atbilstošā sistēma. Bet normas vēl netika stabilizētas Un tā ir problēma, kuras mēs gribam tiešām izvairīties, un, un to mēs gribētu arī no pamatlīnijas trīs, uh, pamatlīnijas trīs kontekstā ņemt varā. Trīs RTMS projekti tiek attīstīti, pat labam es vēl nevaru uh, daudz par tiem runāt, bet skaidrs, ka tur situācija ir atšķirīga. Un tad ir jautājums, e, kā es varu atbildēt šiem jautājumiem. Pirmā, pirmais veids, kā es varu atbildēt, tad tā ir tā, tad Eiropas e, amatpersonas atbilde, ko es nevaru jums sniegt, jo es nevaru izteikties par e, visu, katras dalību valsts sistēmu. Un tad jautājums, vai mēs varam runāt par ATB vai ATB plus Uh, vairākas dalībvalsts ir pieprasījušas vienu vai otru, ATB vai ATB+, bet būtībā mērķis ir, lai šis ATB darbotos. Un jāpārliecinās, jāpanāk arī par to, ka trešā versija būs izlabojusi visas kļūdas, kas mums būs bijušas pirms tam. Un te, protams, e, jautājumi ir risināti visdažākajā veidā. Infrastruktūra nevienmēr ir e, dzelzceļa uzņēmumu pārziņā, un mums jādara viss, lai mēs koordinēti, integrēti varētu visu iekļaut sistēmā, visus mūsu jaunākos atzinumus. Fandankungs. Jā, tāda drošība ir ļoti aktuāls jautājums, bet ir arī citi svarīgi jautājumi. Piemēram, tagad tātad par liberalizāciju jūs jautājāt. Mēs nevaram radīt sistēmu, kas ir radīta uz vecas infrastruktūras. Mums tagad ir jauna sistēma ERTMS, Un tas, protams, ir izrietais no vecās sistēmas, un, un tādā veidā mēs tagad nodrošinam drošību. Tagad mēs turpinam arī diskutēt ar, ar dalībvalstu nacionālajām dzelzceļa iestādēm, un visu laiku mēs apmainamies ar informāciju. Šobrīd mēs vēl neesam konstatējuši, eh, vai būtu kādas, teiksim, negatīvas attīstības pazīmes ir galvenais eh, būtiskākais faktors ir šī informācijas apmaiņa. Protams, negadījumi notiek un ir vairākas dalība valstis, kas eh, vēlas eh, palielināt ceļu, transportu pa ceļiem un nevis pa dzelzceļu. Un tas ir tādēļ, ka tur ir notikuši šie negadījumi. Bet, protams, šie negadījumi ir jāierobežo. Mums ir jāatro, jāatrod atbildes uz jautājumiem, kā samazināt to skaitu un kādā veidā mēs varam pārvaldīt šādas situācijas. Paldies. Un tad runājot par šo tiesisko ietvaru, aģentūrai ir pienākums risināt eh, tos uzdevumus, kas tā tik uzturēti. Mums ir eh, juridiskais ietvars, kurā tad mēs arī darbojamies un e, saskaņā e, skaidrs, ka e, mums ir jaunā direktīva tagad, kas ir jāievēro, kas, ir, kas stāsies spēkā 17. jūlijā, un tāpēc bija lūgums nemainīt tiesību aktus, kā tas ir bijis iepriekš, ka tad, kad mums jāievieš jauna direktīva, atkal tiek mainīt tiesību aktu no mūsu puses. Uh, Pat labam mums ir daži svarīgi uzdevumi. Tas attiec, piemēram, uz mūsu aģentūras lomu, nacionālo iestāžu kontekstā. Un tāpēc mēs vienkārši darbojamies, strādājot, lai risinātu tās problēmas, kas mums tiek uzticētas. Protams, ka ņemot vērā budžetu, situācija kļūst tikai sarežģītāk runājot par vidi. Rīta Zviedrijā mēs par to spriedīsim. Mēs katrā no mūsu aktivitātēm esam iekļāvuši mm, daļu no, eh, no vides eh, jautājumiem, piemēram, tas ir savstarpējais izmantojums tehniskajās specifikācijās. Un otrkārt, pat tad, ja dzelzceļa nozare no vides viedokļa ir, eh, ir mazāk piesārņojoša, eh, tomēr vide nav gluži mūsu kompetencē. Jātīstās arī uh, cilvēku resursiem, tas, piemēram, attiektos uz bremzēšanu, lai mazāk tiktu iespaidot vide. Un būtībā šo vides jautājumu mēs iekļaujam vairākos savos tekstos, bet tīri no personīgā viedokļa. Es domāju, ka vides jautājums eh, arī attiecas uz mūsu aģentūru Es domāju, ka no tehniskā viedokļa, tādā plašākā nozīmē, šis eh, vidas jautājums mums varbūt jāņem vērā. Tas būtu vērtīgi. Es atvainojos, ja es runāju par ilgu. Paldies! Paldies! Mums tomēr vēl ir daži jautājumi palikuši, un laiks mums ir 20 minūtes. Un uh, Es gribētu arī lūgt jūs ņemt vērā, cik mums laika ir palicis. Nākošais ir Baikungs. Paldies, priekšstādātāji! Man ir pavisam maz jautājums. Es atbalstu vers, vers lipa viedokli saistībā ar uh, uh, drošību, bet jautājums ir par uh, robežu čērsošanu. Uh, Tur ir eh, vairāki noteikumi, tādas nacionālajās prasības. Es gribētu Vai jūs domājat, ka šie noteikumi varētu būt harmonizēti, saskaņot, vai jūs domājat, tas būtu iespējams? Vai tas vēl ar vienu ir nacionālo drošības eh, iestāžu mm, kompetencē, vai kaut ko šai ziņā var darīt? Paldies! Paldies! Ulijas kungs lūdzu. Due questioni veloci. Tikai divi jautājumi. Jūs savā runā teicāt par savām pētniecības un analīzes aktivitātēm dalībvalstīs un un arī reģionālā līmenī. Varbūt jūs varētu pastāstīt par kritērijiem un par, tām, par tiem problēmu jautājumiem, ar kuriem jūs esat saskārušies. Un otrs jautājums ir par drošību. Es vēlreiz par 29. jūnija traģēdiju vie Reģo aģentūrai, es domāju, tas bija labs veids, kam, kā tika parādīts un norādīts ar pirkstu kas, vai jūs varat noteikt, kas ir atbildīgs par šo traģēdiju? Vai jūs no savām aktivitātēm varbūt esat sapratuši, vai tas ir bija, teiksim, kas bija atbildīgs, vai ritošā sastāv speciālisti, vai, vai kādas citas iestādes? Un vēl tagad konkrētāk par kompetences līmeņiem starp aģentūru un starp jūsu aģentūru un nacionālajām aģentūrām. Paldies. Mrs. Bilbao. Bubau kundze, lūdzu. Paldies. Uzklausot jūsu priekšlikumu, man ir radies šāds jautājums. Vai jūs zinat par to, ka padomes un e, parlamenta regula par um, um, dzelzceļu un konkrēt spējīgu svaru, ka, kas ir teikts šajā regulā. Un runājot par tām attiecībām, kas jums ir ar dažādiem tīkliem, e, kādas ir jūsu iniciatīvas likumdošanas izstrādes procesā. Jūs teicāt, ka ir ļoti daudz sistēmu un arī daudz problēmu, ieskaitot drošību. Cik lielā mērā tas viss ir savstarpēji papildinoši? Ja mēs skatāmies uz eh, tīkliem šajā jaunajā likumdošanas dokumenta pielikumā un skatāmies uz esošajām, esošajiem tīkliem, ko mums vajadzētu darīt, eh, lai šis problēmas atrisinātu, ko šī likumdošana varēs palīdzēt. Paldies, tagad Livo Ratskī kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Viens jautājums tāds, par kur mēs varētu pārdomāt. Kādu dienu krīze Eiropā beigsies, un kā jums šķiet? Kā mēs dzelzceļa sektorā iziesim no šīs krīzes? Vai mums ir kāda iespēja uh, radīt jaunu lomu šim sektoram? Vai arī viss paliks tāds kā, tā kā līdz šim? Paldies! Paldies! Un visbeidzot, ja nu vairāk citiem jautājumu nav, tad es pats kā priekšsēdētājs gribu teikt sekojošo. Protams, ka Verslaipa kungs Eh, pieskārās jau šiem te jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas uh, dzelzceļa svaru regulēšanas jautājumiem. Un svars uh, uh, šī, šīs te dzelzceļa vagonu svars kas ir jātransportē pār robežām pie konkrētiem ātrumiem, nepārāk lieliem ātrumiem un kā to visu harmonizēt. Viens no mehānismiem, ko izmantot, ir dažāds uh, eh, maksājumu noteikšanas iespējas. Un te ir iespējami trīs dažādi maksājuma režīmi. Uh, dažādās un visā īsās distancēs, bet runājot par svaru, kas mums ir ļoti svarīgs jautājums, tad domāju, ka atšķirība, kas ir starp rietumu un austrumu Eiropu e, attiecībā uz infrastruktūru un augsta liela ātruma vilcieniem, kāda vispār ir šī liela ātruma vilciena definīcija, tur ir visai ievērojams atšķirības definīcija ziņā, kuras pielieto austrumu un rietumu Eiropā. Un visbeidzot, uh, Runājot par eh, praktiskajām konferencēm un uh, un dzelzceļa kultūra vēsturisko mantojumu vai attiecībā uz tām lokomotīvām, lokomotīviem, kas ir nodarbināts lielajos eh, dzelzceļos un reģistrēt un atbilstoši reģistrēts drošības direktīvā, eh, vai tad attiecībā uz kultūra vēsturiskā dzelzceļa, kultūra vēsturiskā mantojuma dzelzceļa līnijām uz tiem neatbilst šie te eh, standarti un prasības. 15 minūtes jums ir laiks, eh, Slaipkungs, paldies priekšsēdētāju. Labi. Nacionālie noteikumi un problēma ar to savietojumiem patiesībā mums uh, bija jāizveido katalogs visiem nacionālajiem drošības noteikumiem un tagad arī tehniskajiem noteikumiem. Tā ir jaunā cross acceptance, uh, eh, dimensijālā atbilstība. Un tas ir būtībā tā kā <laughs> tāds puzlis. Tātad uh, dzelzceļa sektorā jums ir drošības noteikumi, Eh, tehniskie noteikumi un tad eh, tādi noteikumi, ko mēs saucam par nedefinētiem noteikumiem, un te rada, rodas liels sajukums. Tā tad ir noteikumi, kas ir labi identificēti un eh, tādi, kas nav identificēti. Tātad ir paziņotie noteikumi un nepaziņotie noteikumi. Pat labāk mēs esam apmēram 50% no tā izskatījuši, bet jo vairāk šis darbs, e, katalogu veidošanas darbs tiek izveidots, e, tiek veidots, jo vairāk ir skaidrs, ka būs jāpiestrādā pie tā, lai tiktu izveidoti mm, e, tie noteikumi, kas attiecas uz atbilstību un savstarpējo atzīšanu dažādās dalību valstīs. Un būtībā viss šis lielais, visi šie lielie katalogi, tā ir tāda uh, <clears throat> informācijas savākšanas procedūra tā tiek veikta ātri, un tad mēs arī ceram tad uh, gūt panākumu šai jomā. Būtībā tiek konstatēts, ka principi ir uh, līdzīgi, un tad katrā, katrai šķērsojot jaunas dalību valsts robežu, ir tad atkal jāpārbauda konkrētā lieta, un tas nebūtu vajadzīgs. Un jautājums par tīkliem šodien eh, TSI eh, saistībā ir tāda noteikuma, ko mēs saucam par often, un tas attie, un te tad vajadzētu paplašināt TSI piemērošanas definīcijas paplašināšanu. Un tātad līdz ar to dalību valstīm būtu jānorāda, kur ir tie tīkli, kas tad ir iesaistam TSI sistēmā un kuri nē. Un tas, piemēram, būtu šis eh, kultūra vēsturiskā mantojuma dzelzceļš, uz kur tas neatiektos. Skaidrs, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un te tā tad uh, uh, par via reģio negadījumu ir skaidrs, ka mums jāņem vērā, kāda ir bijuši secinājumi no nacionālās drošības iestādes. bet uh, Itālijas Nacionālā drošības iestāde INSF ir uh, veikusi labu darbu. Un tad te bija jānorāda, uh, tātad šeit tā iestādē bija jāsniedz informācija par visu to tehnisko uh, pusi, lai tad uh, varētu uh, lai varētu noteikt, kāda bija, kas bija pie vainas. Uh, Un eh, negadījumiem parasti ir vairāki iemesli, vai tur ritošā sastāvuma problēma, vai signalizācija, tam līdzīgi. Un mēs tā tad eh, raudzīsimies, kādi ir secinājumi šīs eh, E, iestādes pētījumi, e, izpēc iestādes e, dokumentā, un katrā ziņā mēs atbalstām viņu darbu, bet mēs vēl pat labam nevaram sniegt savu viedokli, kamēr šāda secinājuma vēl nav izveidot. Un tad runājot par kompetenci starp nacionālajām varas iestādēm un mūsu aģentūru. Pat labam es sacīju, ka mēs nevaram paplašināt savu kompetenci. Mēs visi esam otrās pakotnes bērni, tā sakot. Un mēs, mums visiem būs jāizveido kopā jauna sistēma. Te ir runa par sistēmu, kas paši sevi regulē. Un pat labam šo sistēmu regulē citi dalībnieki. Un uh, līdz ar to rodas problēmas. Bieži vien ir pārāk liela liberalizācija. Un, Noteiku, situācija, kur noteikumi nav mainīti. Dalībnieki ir mainīti, bet noteikumi nav mainīti. Un iespējams, ka mūsu loma pa, pamatlā stipri, tiks stiprināta, mums noris uh, sarunas šai virzienā. E, pēc uh, Via Reģio konferences es ierosināja izveidot pārdomu grupu, kas stiprinātu mūsu lomu un arī visu tātad pretējā mūsu partneru lomu. Un tagad par Eiropas tīklu tas, eh, tā pievienotā vērtība tam ir tas fakts, ka tas ir jauns tīkls. Un eh, te jau definīcija ir paredzēts tas, ka eh, šim tīklam ir jāparedz sastarpējās izma izmantojumības iespējas. Un tāpēc rodas jautājums, mums ir jāpārbauda, vai šie ieguldījumi atbilst šīm normām Un eh, te ir dažādi koridori, dažādi projekti, un mēs tam visam nevaram izsekot. Bet skaidrs, ka normām jābūt visur vienādām. Nav nekādu šaubu par to, ka šis tīkls un arī kravas pārvadājumu jautājumu sakarā jāsaka, ka galvenā problēma ir, ka ir dažādas prioritātes, jā, ja? un tas attiec, piemēram, arī uz Nīderlandi Un e, katrā ziņā skaidrs, ka tās institīvas, kas tiek īstenotas tagad, ir labas. Mēs nevaram uh, sniegt savu viedokli par kādu projektu, kas skar vienu konkrētu līniju. Mēs varam vienkārši sacīt, vai, vai tas e, ievēro drošības noteikumus, vai tur ir paredzēts atvērpējā izmantojamība, vai tas atbilst citām normām komisija vai citas iestādes eh, varētu sniegt savu viedokli. Mēs pat labāk runājam ar eh, investoriem. Un eh, tad būtībā te ir vienkārši jautājums, jā, atbilst, vai šis projekts atbilst normām vai neatbilst. Un divas. Uh, uh, priekšstādāja kungs, mēs nevaram. Uh, maksas nav mūsu eh, kompetencē. Ir eh, um, Austrum Eiropā um, kompetences līmenis ir ļoti augsts, bet mēs neesam akli. Pirms uh, vairākām dienām mums bija tikšanās ar dalību valstīm un bija skaidrs, ka finanšu situācija ir uh, tik uh, laba tajā dalību valstī, ka tā nekād neiespaido drošību. Un e, mēs mēģinām definēt kopīgo nostāju, kopīgos drošības noteikumus, bet mm, tas viss nenotiek. Kas notiks tad, kad, šis, e, kad ekonomiskā krīze būs aiz muguras? Skaidrs, ka te būs e, dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pieaugums, te es nerunāju par kravas pārvadājumiem. Skaidrs, ka arī tagad šie pasažieru pārvadājumi ar vien paaugstinās. Īpaši tā būs, protams, pēc krīzes situācija. Un iespējams, ka jums būs interesanti uzzināt, ka tagad ir jāpanāk, lai viss norisinātos uz standartizētas, normalizētas sistēmas pamata. Es zinu, ka ritošais eh, sistēmas, attiec, eh, ritošais sastāvs attiecībā uz eh, tipa apstiprināšanu tiks standartizēts. Būtībā tas ir mūsu mūzies izaicinājums. Mums ir apmēram 2-3 gadi. Kad es saku mums, es domāju mums kopā ar nozares dalībniekiem. Tā tad ir 2-3 gadi, lai šo jautājumu atrisinātu, un es arī savu secinājumu iesniegšu komisijai. Paldies! Richard, vai jūs gribējat uh, atbildēt uz Simpsona kunga jautājumu? Thank you, thank you, Chairman. Um... Jā, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, esiet sveicināti, esmu Lundstrēm kungs, esmu no Eiropas dzelzceļa aģentūras drošības nodaļas runājot par kultūra vēsturiskā mantojuma dzelzceļiem un parastajiem dzelzceļiem un kā veikt šo dzelzceļu eksploatāciju, eh, tad šeit mēs vēl nesam eh, visus eh, materiālus šajā sakarā iesnieguši komisijai, bet uh, vismaz pēc dažiem mēnešiem ceram šo darbu pabeigt. Mēs esam pieturējušies pie brīvprātīgās pieejas, tas nozīmē, ka eh, pat pati, eh, pati darbnīca varēs, remontcehs varēs griezties pēc, ar prasību pēc certifikācijas. Uh, Un uh, jaunajā terminoloģijā uh, to sauc par entities, tātad e, entities, jeb, jeb, jeb šis uh, institūcijas, tātad šie remonta cehi, strādājot vai no lokomotīvēm, vai no vagoniem, e, visas šīs e, prasības saskaņā ar drošības direktīvas grozījumiem būs uh, mm, iz, pēc izvēles. Būs obligātas. Un arī remonta ceha būs obligāti, um, kā uh, obligāti būs noteikts, kā veikt darbu ar uh, smago dzelzceļa sastāvu. bet uh, uh, direktīva neatiec uz tiem gadījumiem, kad dzelzceļš izmanto pats savu sastāvu. Paldies, jā, par šo te e, izņēmumu varētu teikt, ka savā vērā šeit ir pārklāšanās. Paldies par komentāru un vēlreiz vēlos izteikt uh, pateicību Verslaipkungam par viņa priekšlasījumu un mēs redzam, kā arī darbs ar dažādām aģentūrām, mēs strādājam dažādām aģentūrām, jūs kolēģi no jūrniecības aģentūras būs rītdien, jo jūras drošības aģentūras būs rītdien šeit pie mums. Un tā tad mums arī svarīgi uzzināt, ko paša pati aģentūra uh, izvirz kā pašu svarīgāko. Un mēs ļoti priecājamies, ka mums ir jau tik laba sadarbība ar jums izvēl, izvērsusies un ceram, ka arī nākotnē sadarbība būs savstarpēja, pateicība tiek izteikta. So, next item is... Tad mūsu darba kārtības nākošais jautājums ir Marinesko kungs, un jautājums ir saistīts ar Eiropas dzelzceļa tīkla konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem. Marinesko kungs ir gatavs uzrunai, un viņš saka, paldies priekšsēdētāju. E, cienījamie kolēģi, kā jūs zinat, aprīlī parlaments balsoja pirmajā lasījumā par šīs regulas projektu, un padomē balsojums bija jūnijā, un e, tika panākta vienošanās par šo projektu. Es augusta beigās sāku strādāt ar šo ziņojumu un ar komisijas pārstāvjiem man bija sanāksme, tāpat arī cita sanāksme ar prezidentūras pārstāvjiem. Līdz ar to es tagad jums varu uh, Eh, eh, jūs var informēt eh, par to, kas būtu vissvarīgākie sasniegumi šajā regulē. Vispirms par koridoriem. Ir dažādi priekšlikumi trijās versijās iekļauti, to, ko piedāvā parlaments, to, ko piedāvā padome. Un ir arī variants, kurā ir teikts, ka dalību valstīm ir noteiktā laika posmā jāpieņem lēmums par to koridoru, kuram vajadzētu šķērsot vismaz vairākas dalību valstis, bet padomu piedāvā, ka mums vajadzētu eh, noteikt eh, fiksētu skaitu transporta koridoru un ka tas ir jānodrošina eh, vissīkāk, kā to nodrošināt, ir jāiekļauj pielikumā. Bet man jāsaka, ka padoms Eh, variants ir eh, savietojams gan ar komisijas, gan ar parlamenta priekšlikumiem. Bet mums ir jāpaskatās, kā mēs varam nodrošināt to, ka šajos koridoros ir iekļautas visas dalībvalsts un, protams, to dzelzceļa sistēmas. Otrais diskusija punkts ir saistīts ar koridoru menedžmentiem pārvaldi. Sākotnēji tika piedāvāta īpaša pārvaldes institūcija, kuru e, izmantotu kā struktūra vienība Eiropas institūcijai kādai, bet tad e, parādījās doma, ka vajadzētu būt divām institūcijām - vadības un tehniskajai institūcijai, ņemot vērā to, ka Eh, dalībvalstī infrastruktūras tiek eh, attiecīgi individuāli valstīs menedžēts ir pārvaldīts. Tātad šie divi priekšlikumi. Tālāk mēs runājām par prioritātēm. Komisijas sākotnējā variantā tika pieprasīt prioritāti kravai, bet parlaments pastāvēja uz to, kā pasažieru vilcieniem jāpiešķir prioritāte noteiktā laika posmā. Un te nu atkal jāsaka, es domāju, ka mēs varētu zelta vidusceļu atrast. Iedomāsimies, ka mēs, izman, ka mēs izveitojam krāvas prioritātes koridors, neiespaidojot pasažieru pārvadojumus. Jā, tas ir svarīgi. Un pēdējais punkts ir viens pieturs uh, risinājumi lai varētu vieglāk nonākt pie uh, vienprātības. Tātad, ko mēs varētu tālāk darīt? Varētu padomu iesniegt līdz novembrim projektu, un Zviedrijas prezidentūra vēlas pabeigt šogad šo ziņojumu, lai prezidentūra varētu sagatavot sava teksta versiju decembra padomas, priekš decembra padomas, un tā tad, lai varētu sākt sarunas pēc tam. Un mums pirms tām, un tas viss tā tad ir jāpārunā līdz decembrim, lai parlaments varētu balsot janvārī vai februārī. Domāju, ka ir visai reāli sekot šādam laika grafikam, un ir no visām grupām referenti iecelti. Uh, Man īstenībā jau bija sanāksme ar ēnu referentiem, un es tiešām domāju, ka mēs līdz decembrim varam pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Un Minesku kungs, tad Liberatskī kungs no SND grupas. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Sākumā es vēlētos jums pateikties Vēlos pateikties Manesku kungam. Mēs labi sadarbojamies, bieži satiekamies un, eh, un satiekamies ar ēnu referentiem un padomas pārstāvjiem. Debatējam ļoti atvērti par šīm lietām. Tās tiešām ir fundamentālas lietas. Un jautājums ir tāds, ko mēs vēlamies eh, panākt ar šo regulu. kad mēs vēlamies radīt to, šos apstākļus, lai stiprinātu savstarpējo savietamību Eiropā. Mums jau ir direktīva, kas ir spēkā, kas ļauj pieeju kravas transporta tirgumu. Bet tagad eh, ir jāsaka arī, ka ir diezgan daudz jautājumu, kas, eh, par kurām varētu vēl debatēt, tie ir pretrunīgi. Uh, piemēram, Eiropas koridoriem. Es domāju, tur būtu vairāk jāņem vērā dalībvalstu uh, uzskati. Bieži dalībvalsts vairāk aizstāvās un nevis, ir, nevis vēlas pie tā vairāk piestrādāt. Jo tas nozīmē investīcijas, tas nozīmē uzņemšanos un dažādas finansiālas atbildības, un nevienmēr dalībvalstis to vēlas. Līdz ar to tās dalībvalstis, kas tomēr nav par šādu integrāciju, mums e, tāpēc būtu varbūt jākoncentrēs uz labiem, dažiem efektīviem koridoriem. Un tad mēs varētu pēc iespējas ātrāk radīt šos dažus koridorus. Un vēl jautājums, par kurus vēlos uzzināt, varbūt arī klātesošo uzskatus. Jā, un šī viens pieturs aģentūra, par, par ko tā īsti nodarbosies? Vai, piemēram, uh, vai tā nodarbosies ar transporta tarifiem? To taču darīs nacionālās aģentūras. Arī infrastruktūru pārvalda uh, infrastruktūras. Un līdz ar to, ko no, nodarīs ko tad darīs šīs eh, aģentūras, vai viņas dos, piemēram, pieeju šim tīklam, ļauju cirkulēt? Tas, tas manuprāt, to darīs eh, tīkla pārvaldības kontrols aģentūras. Un vēlreiz par šīm viena punktu aģentūrām. Vēl šobrīd nav pilnīgi nekādas domas par to, kādi tarifi būs, vai būs iespējams tos harmonizēt un kādi būs tarifi par visu koridora uh, izmantošanu. Var būt tā, ka, ka piemēram, jau kāds uzņēmējs sev rezervē koridoru izmantošanu, un tādā veidā konkurenti tam pie tā pat nevar tikt klāt, un viņiem nav pieejas. Tieši tāpēc uh, ir Eh, būtiski būt efektīviem un ņemt vērā visus šos jautājumus. Savukārt, runājot par dialogiem starp kontrolas iestādēm, tas, ko mēs esam ieteikuši, ir pirmais solis uz, uz nākotni, uz, nāk, uz perspektīvu desmit gados jā, mēs vēlētos līdzīgu modeli kā aviācijas sektorā. Iespējams, ka desmit gadu laikā mēs varēsim sasniegt to un pārņemt daudzas analoģijas no aviācijas sektora. Piemēram, kā kravas automašīnas, kas brauc pa autoceļiem, vai arī šajā gadījumā būs nepieciešams uh, uh, pār, vai, vai būs šīs sistēmas saliktas kopā. Var arī šie maksājumi būt, piemēram, par trijām dienām, kad tiek, uh, kad, uh, tiek pārvedāts pa dažādiem koridoriem transports un krava, tad uh, ir jāskatās, kādas būs šīs maksas. Un tagad par prioritātēm runājot par pasažieru transportu un krāvas transportu. Es uzskatu, ka pasažieriem ir jābūt prioritātei un tikai pēc tam krāvas, krāvas transportam. Pasažieru transportam būtu jāno, jārezervē, teiksim, uh, sliedes, pa kurām viņi noteikti varēs aizbraukt, jo pasažieri nevar gaidīt uz sliedēm kā krava. Un par, tagad par tām vienas pieturas aģentūrām. Jā, iespējams, ka šādas vienas pieturas autoritātes iestādes varētu būt labākais risinā, risinājums, un es ceru, ka darbi pie tā vēl turpinās. Paldies, un tagad vārds Bilbaus kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Klausoties, ko teica Marinesko kungs, e, man radās vēlēšanās vēlreiz atkārtot to, ko es esmu jau agrāk teikusi. Mēs runājam par Eiropas projektu. Un tas īstenībā ir e, mūsu galvenais uzdevums, nevis tik daudz runāt par prioritārajiem koridoriem. Mēs pavisam skaidri esam noteikuši to, ka svarīgākie kriteriji, ko izmanto arī padome, lai definētu astoņus koridorus pielikumā, ir Eiropas projekts. Un tāpēc man īsti nav skaidrs, kā tad mēs pie, pieņemsim, eh, kādi tad būs eh, šie te eh, sasaists punkti ar tiem mm, tīkliem, kas jau tagad ir pārējā Eiropā. Būtu jāpadomā, vai te nevar rasties konflikts situācijas, ja būs jauni koridori. Protams, var piekrist koridoru menedžmentam un prioritātēm, bet arī jāzina, kādas būs funkcijas Un par to visu mums ir jāvienojas, un varbūt arī viss būs labi, bet kas tad trūks šajā e, dokumentā ir tas, ka nav e, definīcijas, kas ir Eiropas projekts un kādas ir šo koridoru, kāda ir šo koridoru pamatdarba uzdevumi. Un vēl, e, kādus projektus mēs uzskatīsim par tādiem, kuri jāņem e, vērā kā paraugs citām valstīm nākotnē. Un vēl mums labi jāsaprot, kas jāsasniedz ar šiem jaunajiem koridoriem, jo mums ir jāparāda komitejai, kā šie komiteji mums visiem palīdzēs. Paldies, un tagad Preima kungs. Es domāju, ka šo ra koridoru rad radīšana būs ļoti laba, jo par, pat, patiesībā sakot, dalībvalstis ir egoistiskas un viņas domā tikai par savām interesēm. Šeit mēs jau runājam par sešām, sešiem konkrētiem koridoriem. Tie ir domāti īpašiem, īpašam transportam, bet vai, vai jums liekas, ja būs vairāk koridoru, tad mēs varēsim ātrāk braukt? Tad eh, tā iespējams nebūs. Ir pirmais koridors, par, par kur mēs jau daudz, ilgu laiku runājam, tas drīz būs gatavs. Un katrā ziņā ir skaidrs, ka no ziemeļiem uz dienvidiem vislabāk ir braukt pa dzelzceļu, tas mums visiem ir zināms es arī esmu ļoti lepns par savu valsti, un katra dalībvalsts tāda ir. Bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem arī ieguldīt finansiālus resursus. Ja mēs zinām, ja būs mums konkrēts koordināts piektais, sestais, piemēram, ja jūs man pārliecinātu, ka tas ir ļoti labs, tad eh, es labprāt atbalstītu to. Bet ja mums jau šobrīd ir 5-6 koridori un vēlamies vēl papildus uh, koridors, tad iespējams nekas, tas nemaz nav tik uh, labi. Tas, jo iespējams, ka tas kaut kādā veidā ietekmē dalībvalstu intereses. Un par tām arī būtu jādomā. Trešais koridors no Stokholmas uz Palermo, kas iet caur Kopenhāgenu, Malmu un Hamburgu pēc tam ir liels caurums, un tad nonākam Ver Veronā un Palērmā. Un kas tad tur notiek pa vidu? Visātrākais koridors būtu, teiksim, no Berlīnas uz Palermo. Un tādā veidā no Berlīnas uz Kopenhāganu iet īsāka ceļš būs caur Rostoku. Līdz ar to ir jāsaprot, kas ir, kuri koridori ir vislabākie šeit, piemēram, mēs runājam arī par tiltu būvi, un iespējams tur būtu drīzāk vide jārespektē un ainava. Tad ir jāsaprot, uh, kur mēs vēlamies nonākt pēc 20 gadiem. Ja es šeit lūgtu uh, katram, katram kādam pārstāvim no dalību valsts uh, runāt, un ja mēs katru gadu attīstītu kādu dalību valsti, Piemēram, ņemot vērā uh, Somiju un uh, Igauniju un Latviju un Varšava Helsinki koridors saistītie visas iesaistītās uh, daļas. Koordinatoriem ir, ir uh, jāstrādā, bet nu, mēs nevaram prioritātes nekādas tādas radīt. Protams, ir svarīgas visas, visi šie koridori un, un būtu jāiz, manto šīs līnijas gan kravas, gan pasažieru pārvadājumiem. Bet, eh, eh, ja Somija, eh, Igaunija un Latvija ne kravu pārvadājumos ne, neiesaistīties, tad mēs, vai mēs to varam nosaukt par prioritāti. Šajā krīzes situācijā mums ir liels finanšu grūtības. Ir valsts, kuras vairāk cietušas Un tāpēc ir jautājums, kā to visu vispār var finansēt. Tāpēc būtu jādefinē, kas ir pats svarīgākais. Mēs padomēji lūdzam pa, pat dot mums šo perspektīvu, bet tādas patiesības sakot vēl projām nav. Mēs runājam arī par šo vienas, par, par vienas pieturas aģentūru, kā arī par dažādiem koridoriem, uh, Dažām dalību valstīm koridors patiks, citām nepatiks. Līdz ar to mums ir nepieciešama tāda lielāka aina tam visam Eiropas līmenī. Un eh, es domāju, ka galu galā lēmumu pieņems Nacionālā aģentūra, un tad viņi varēs nolemt, vai atbalstīt vai neatbalstīt. Pasažieru transports arī ir jāņem vērā. Negadījumu protams, arī negadījumi jāņem ir vērā. Mēs varam arī redzēt, ka, piemēram, ja lokomotīve brauc ar, un uh, tas ir kravas vilciens, un uh, ja mašīnistam ir jānogaida 15 minūtes, tad uh, noteikti ātrvilcienam būs prioritāte, un, tā, un tas noteikti radīs problēmas Mums būtu jābūt iespējami fleksibliem šajā jautājumā, jo, citād, jo citādāk šie visi jautājumi būs uh, uh, ļoti grūti risināmi. Vienas pieturas aģentūra tā noteikti ir nepieciešama, lai dzelzceļa uzņēmumi ir pārāk nacionalistiski. Tāpēc mums ir Um, nepieciešama šī Eiropas institūcija. Jā, tas noteikti būtu jāpieņem. Jo Eiropas līmenī tā šāda aģentūra ir nepieciešama. Paldies! Paldies, priekšētāji kungs! Man iznāk turpināt uh, eh, Mihāļa Krāmera tikko teikto lielā mērā, jo skaidrs, ka padome ir piedāvājusi citu pieeju, tātad pirmajā posmā izveidojušos deviņus koridorus, ko mēs redzam uh, pirmajā pielikumā. Uh, Un otrajā posmā e, katrai dalībvalstī veidot vismaz vienu kraus koridoru, kas dod e, iespēju domāt vairākām valstīm tīri no e, šodienas interesēm. Un šeit ir tas piemērs, kad Latvija nevēlās pagarināt astoto koridoru satiksmes ministrijas pozīcijā. Un, lai arī tas pārstāvs ir mans partijas ministrs, es tomēr neesmu viensprāts ar viņu. Jo, mūsuprāt, astotā koridora pagarinājums, sakojot Rail Baltica virzienam, kas, protams, ir tālāks nākotnes jautājums, tālāk no Kaunas uz Rīgu un Tartu un Tallina Helsinki. Paver, manuprāt, strateģiski pareizes iespējas šo koridoru attīstīt tālāk. Pretējā gadījumā Kaunijā, manuprāt, šī koridora beigas nozīmē pārcelšanu kravām uz lielā mērā uz smagām automašīnām, kas zaudē šo koridoru jēgu ar tālāko ceļu Krievijas virzienā. Uh, un uz citām N, N, NVS valstīm. Tāpēc es aicinātu šo lietu tomēr padomāt no Eiropas skatījuma un atbalstīt eh, šo politisko pozīciju. Es zinu, ka Latvijai un Igaunijai iespējams būs grūti um, piedalīties šī koridora izveidē, bet, uh, manuprāt, mums, kā no Eiropas skata, šis koridora pagarinājums ir, ir tīri strateģiski jāparedz kā liels ieguvums Eiropas kravu pārvadājumos nākotnē. Uh, Tāpat laikā es, eh, protams, arī saprotu, kāpēc eh, Latvijas eh, autoritātes ministrijas personā un arī es pieņemu Igaunijā, daļai arī Lietuvā vēlās saglabāt padomus izvirzīto terminālu definīciju, norādu uz robežām ar trešajām valstīm, kas ļautu trijām Baltijas valstīm saglabāt elastīgāku pieeju koridoru izvēlē. Jo bez šaubām visās trijās Baltijas valstīs, ņemot vērā sliežu platumu, kas nav platums, uh, un viss ritošais sastāvs tiek operēts ar OSVŽD sistēmu. Līdz ar to, protams, viss pār, interesantākais kravu pārvadājums pašlaik Baltijas valstīs ir austrumu-rietumu virziens ar turpinājumu Krievijā, austrumos un uh, ostām uh, rietumos pie Baltijas jūras krasta. Uh, taču, manuprāt, mums, ņemot vērā arī šo specifisko vidēja termiņu interesi šajās valstīs, tomēr vajadzētu pagriezt uh, arī iespēju uh, paplašināt šo koridoru uz ziemeļiem, kā es minēju, astoto koridoru, jo pretējā gadījumā ir vistas un olas princips. Nav pieprasījuma pēc kravas pārvadēm, tāpēc, ka nav normālas kvalitātes pakalpojumu piedāvājumu no dzelzceļa puses šajā zonā. Un mēs paliekam tādā ļoti neskaidrā situācijā no Eiropas koridoru viedokļa. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Alvarez. Sí, gracias, presidente. Uh, un es gribētu apsveikt Marinesko kungu sakrā to, ka šis ziņojums patiešām ir ārkārtīgi svarīgs visai Eiropas transporta sistēmai. Un runājot par krāvas pārvadājumiem Eiropā, uh, pieminētie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet runājot par pasažieru transportēšanas kvalitāti un preču pārvadājumiem, te būtu vairāk risinājumu iespējami, piemēram, uzlabot infrastruktūru, izmantot konvencionālās līnijas, atbrīvojot atsevišķas līnijas, tāpēc, kad būtu augsta ātruma savienojumi. Varētu arī eh, stiprināt savienojumus ar ostām. Un tas viss varētu radīt pēc iespējas labākus preču pārvadājumu priekšnoteikumus Eiropā, un tas savukārt eh, būtu saistāms ar atbilstošu menedžmentu un tālāk savukārt ar stabilu lēmumu pieņemšanas sistēmu. Es gribētu teikt, ka ļoti svarīgi, lai mums visiem būtu vienprātība preču pārvadāšanas politikā pa dzelzceļu un tāpat arī visā transporta sistēmā. Paldies Alvaris skundzem, Kastelo Lokī kungam vārds no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji un visi! Esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Es domāju, ka <clears throat> pamat jautājumi jau e, tika akcentēti deputāta Marinesku e, komentārā, bet runājot par koridoru izvēli un kā pārvaldīt koridors un kādi varētu būt prioritārie kravu pārvadājuma noteikumi, tad te jārunā, eh, ka mūsu pozīcija par koridoru izvēli ir jāsaista ar uh, tirgus analīzi, tirgiem jābūt atvērtiem un visam jābūt saskaņā ar vajadzībām, kādas ir vērojams tirgū. Padome piedāvāja priekšlikumus, kas mums dod vairākus koridoru sarakstus un var izveidot 5 līdz 12 jaunus koridorus arī. Mēs saprotam, ka tā ir politiska izvēle, lai gan tā nav tā labākā izvēle, jo eh, Bet atkal no otras puses, ne jau visi šie koridori jārada no jauna, tie jau daudzi reāli pastāv un ERTMS koridori ir koridori, kur jau reāli nodrošina pārvadājumus pa dzelzceļu. Jāņem vērā tāds elements kad mēs izvēlamies koridors. Proti, e, šis priekšlikums tika veidots ar domu, lai varētu ātri sasniegt konkrētus rezultātus un uh, lai būtu uh, konkrēti operatīvie pasākumi nodrošināti, lai mums nebūtu tāds tīkls, kurā ir tikai daudz kas jāiegulda, bet lai varētu ļoti labi veidot veiksmīgu sadarbību starp dažādiem, uh, dažādiem operatoriem īsā laikā. Un tas nozīmē ka mēs faktiski eh, gan strādājam kopā, gan konkurējam ar TNT Eiropas transporta tīklu un īsā un vidējā termiņā šajā uh, Eiropas uh, kontekstā mēs gribam piešķirt jaunu akcentu Eiropas uh, dzelzceļam tieši kravu pārvadājumu ziņā. Bet runājot par pārvaldības institūcijām, kuros, kurās būtu tātad galvenie vadītāji, tad šeit ir doma piešķirt konkrētu juridisko statusu šai institūcijai, šim institūcijām. Pašlaik mums ir divi pārvaldes līmeņi. Pirmais ir eh, dalība valstis, tātad izpild līmenis, un otrs līmenis ir um, <clears throat> padomi, kas nosaka rīcību. Bet jānodrošina arī infrastruktūrālo, uh, infrastruktūras līmeņu vadītāju neatkarīgs darbs. Un viena no prioritātēm ir saistīta ar krāvas pārvadājumiem pa dzelzceļu, tagad jāsaka, ir dažādas jūtas attiecībā uz kravas pārdēmu pa šiem koridoriem. Gribu paskaidrot to, ka mēs uzskatām, ka šī iniciatīva var eh, atrisināt dažādas eh, iespējamās problēmas situācijas saistībā ar pasažieru pārvadājumiem, jo ir Eh, daži koridori, kurus nemaz aktīvi neizmantot eh, sistēmā, bet eh, mēs negribam līdz ar to teikt, ka mēs pieprasām, lai būtu pilnīgi visiem kravu pārvadājumu koridoriem vienāda prioritāte. Tas ir šī priekšlikuma mm, pamats, bet ir jādod vadītājiem iespēja palielināt eh, kapacitāti pa koridoriem, ko varētu virzīt, un arī jāņem vērā eh, tas, ka koridoru definīcija ir visai elastīga. Tātad koridors ir gan, gan, gan pamatas, gan arī piedāvā alternatīvas eh, risinājumus un noteikumus jo, jo viss vis transporta eh, tīkls ir ļoti plašs. Un visbeidzot, man jāsaka, ka pēdējie pētījumi parāda to, ka var panākt labu optimizāciju starp krāvas un pasažieru um, pārvadājumiem, tomēr tas būtiski iespaidos pasažieru pārvadājumus un kā šeit panākt labāku elastīgumu, ir jādomā. Domāju, ka padomi ir atradusi atrisinājumu, tas varētu būt savu veidu kompromiss. Pat, ja mēs uzskatām, ka mums nevajag pārāk uh, koncentrēties uz pasažieru pārvadājumiem kā prioritāti, tāpēc, ka šis priekšlikums būs nevis par krāvas vilcieniem, bet par pasažieru vilcieniem. Un tā tad mēs uzskatām, ka ir ātri iespējams beigt darbu pie šī priekšlikuma, tomēr domājam, ka ar vien vēl ir īpaši tagad šajā krīzes laikā šo priekšlikumu vai varētu veidot tā, ka klientam būs pietiekošas garantijas tam, ka krāvas vilcienus var uh, vadīt uh, konkrētā laikā no punkta A uz punktu B, uh, ievērojot <clears throat> punktualitāti, un tieši to arī vēlas klients, lai varētu konkurēt ar pārvadājumiem pa ceļu. Nu, to arī gribēju jums pateikt. Paldies par uzmanību! Paldies, Marinesko kungs, vai jūs vēlties kaut ko noslēgumā teikt? Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies jums eh, visiem kolēģi, eh, kur izteicāt savus komentārus un arī atbalstu, kā jau es pašā sākumā teicu. Es uzskatu, ka šie mūsu debašu galvenie divi jautājumi ir eh, tas, ka jāizvēlas koridori un ka ir jānosaka prioritātes. Par pirmo punktu runājot, gribu teikt, ka vispirms mums ir jāizlemj, vai šī izvēle e, tiks izdarīta pēc tam, kad spēkā stāsies šī regula, kā to ierosina komisija, vai arī mums ir no pašsākuma jāizdara savu izvēlu. Un tas ir jāizdara veidojot pielikumu, kā piedāvā padomu. Tas ir īstenībā principi jautājums. Un, protams, pēc tam mēs varam daudz runāt par šo koridoru arhitektūru, bet eh, šīs diskusijas var notikt tikai tad, kad mēs izmantu, eh, izvērs, eh, izlemsim par labu vai nu padomus vai komisijas piedāvātam risinājumam. Par tiem jautājumiem, kur šeit tika akcentēti, varu teikt sekojošo runājot par kritērijiem, par tvērumu. Te mēs varam atrast uh, piedāvātajā tekstā faktiski visus atbildes uz jautājumiem. Mans viedoklis ir tāds, ka mēs varam eh, nonākt pie politiskas vienošanās šo jautājumu sakrā. Paldies! Uh, Es pieņemu, ka visi ir ļoti apmierināti, ka jums ir šis te mandāts turpināt darbu kā referentam veicot sarunas ar padomi un nonākot pie veiksmīgas uh, izpratnes par uh, šo jautājumu Zviedrijas prezidentūras laikā ar prezidentūru. Un tā, dāmas un kungi, līdz ar to mēs esam nonākuši līdz uh, koordinators sanāksmē. Es domāju, ka koordinatori varētu arī būt gatavi darbam, līdz ar to mēs varētu sākt uh, tūlīt pat, tā tad ātrāk. Jā, mēs īstenībā, var teikt, par to jau esam vienojušies. Visiem citiem es gribu teikt, ka es uh, atkal jūs visus gaidu šeit rīt no rīta pulksten deviņos.